zemes koncentrācija Eiropas Savienībā, kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem. Ļoti īsa prezentācija. Viņa prezentēs savu ziņojumu, un tieši tādēļ lūdzu Marija Noišo. Sehr geehrter Herr Präsident! Godāmais priekšsēdētāja kungs, godāmie kolēģi, ir Tikai pāris minūtes palikušas līdz pusnaktī, um, ļoti smaga darba diena mums ir bijusi, un tomēr mums ir jāskata vēl ļoti sarežģīts temats. Uh, kamēr mēs uh, šeit izskatām šādus uh, dažādus tematus, mums uh, aiz muguras, mums nemaz nepamanot, lauksaimniecības zeme koncentrējas ar vien uh, ne, nelielāka īpašnieku skaita rokās. Uh, 3% no uzņēmumiem pašlaik kontrolē vairāk nekā 50% no lauksaimniecībā izmantotās zemes. Man šķiet, ka ar šo skaitli vienu mums vajadzētu saprast, cik šausminoši ir šī situācija. Iniciatīvas ziņojums par zemes koncentrāciju Eiropā un jo īpaši šīs divas eh, ziņojuma daļas par to, kā nodrošināt piekļuvu lauksaimniekiem eh, zemei eh, šeit sniedz eh, vairāk informācijas. Es vēlētos īsi pieminēt divus punktus, un vispirms es gribētu, protams, pateikties ēnu referentiem par izcilo sadarbību. Ziņojumā ļoti skaidri parādās, ka zeme nav tāda parasta uh, prece. Protams, ka mēs domājam šeit par četrām pamatbrīvībām Eiropā, bet zeme taču nav tāda normāla tirgojama prece. Ziņojumā tāpat tiek norādīts, ka mēs, Eiropas parlaments un arī komisija, ir spiesti darīt pilnīgi visu, lai uh, nodrošinātu, ka tiek īstenotas vadlīnijas attiecībā uz šo tematu visās dalībvalstīs. Mums vajadzētu atbalstīt dalībvalstis pielikt punktu zemes izpārdošanai, un izpārdošana šeit nozīmē uh, izpārdošanu, ko veica citas Eiropas Savienības dalībvalstis vai arī trešās valstis. Mēs gribētu, lai komisija sagatavo kritēriju katalogu, kur būtu skaidri izklāstīts, kā dalībvalstis Eiropas Savienībā varētu bez diskriminācijas pasargāt savu zemi no izpārdošanas, jo īpaši gribu norādīt, ka šeit pastāv plašas korupcijas problēmas. Eiropai vajadzētu izveidot uzraudzības iestādi, uh, zemes tirgumu, un eh, tai vajadzētu rīkoties ar skaidriem datiem. Šādā veidā mēs varētu redzēt, kā koncentrējas eh, lauksainiecības zeme Eiropā. Man uh, ir ļoti būtiski, ka mēs nosakām Eiropai skaidrus mērķus, tātad īpašums var nodrošināt uh, sociālo stabilitāti. Ja šis īpašums ir labi izkliedēts, tad sociālā struktūra kļūst arvien labāka. Tieši tāpēc vajadzētu atbalstīt šādu īpašumu izkliedētību. Mēs arī vēlamies atkārtot, ka mums ir um, jādomā par Eiropas lauksaimniecības politikas stūrakmeņiem un par Eiropas lauksaimniecības modeli. Šeit ir runa par kaut ko vairāk nekā tikai par produktu ražošanu. Lauksaimniecības politika un Eiropas uh, lauksaimniecības modelis uh, ir saistīts ar klimata aizsardzību, bioloģisko daudzveidību, un mēs vēlamies atbalstīt šo labo lauksaimniecības mozeli. Tieši tāpēc mums ir uh, vajadzīgs pēc iespējas vairāk lauksaimnieku un uh, zemnie, zemnieku saimniecību. Tieši tāpēc mums ir svarīga šī kopsakarība. Naudas koncentrācija uh, arī uh, ir salīdzināma ar zemes koncentrāciju. Mēs redzam, ka šeit ir arvien mazāk īpašnieku. Ziņojumā tiek runāts arī par Eiropas lauksaimniecības politikas nākotni. Ja mēs eh, turpināsim ticēt, ka mūsu galvenās prasības lauksaimniecībā saistās tikai ar zemes platībām, tad mēs varēsim konstatēt, ka šīs prasības īstenībā ir stimuls šajā virzienā mūsu veida subsīdijas veicina šādu zemes koncentrēšanos lauksaimniecības nozarē. Tas nozīmē, ka mums ir jāveica mūsu mājas darbi. Ir pilnīgi skaidrs, ka tagad ir jāsāk rīkoties komisijai un dalībvalstīm, jo šīs temats attiecas uz dalībvalstīm. Mēs, kā parlaments, rītdien visticamāk ar ļoti lielu vairākumu uh, pieņemsim šo ziņojumu, un mums vajadzētu beidzot pielikt punktu šai um, lauksaimniecības zemes arvien lielākai koncentrēšanai. Paldies referentei, un tagad jau ir pāri pusnaktī, nu tad sirsnīgs veids jūs ceturtdienā. Jau nākamā diena ir klāt, nu tā ir sanācis, nu, un saskaņā ar mūsu procedūru. Mums tagad ir brīvais mikrofons, 5 minūtes ir atvēlētas, bet atvainojiet Desmit deputāti ir pieteikušies. Centīsimies kaut ko atrisināt. Tad tie, kas vēl nav runājuši, viņi būs pirmie, līdz ar to sāksim ar Senra Rodrīgas kundzi. Czy jest obecna? A jest, bardzo proszę. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs koncentrāt, e, lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā ir ļoti nopietna problēma. Tas tiešām ir grūti tad jauniešiem un tiem, kuriem nav pašas zemes, e, darboties lauksaimniecības jomā. Maziem e, lauksaimniekiem līdz ar to ir ļoti grūti, tas ir dažāda veida spekulācija, ekspropriācijas, arī tas, ka ir e, KLP kritērija, kas e, arī veicina to visu. Uh, ir skaidrs, ka padome ir jāpaskatās arī no otras puses, kāpēc valdības vispār pieļauj šādu situāciju, un dažos gadījumos viņi par prioritāro uzskatu, uzskata nelauksaimniecisko zemes izmantošanu. Mums ir jādara visu, lai lauksaimniecības zeme e, tiktu pasargāta. Atceramies arī sociālo funkciju, mēs šeit runājam par e, pārtikas ražošanu, Tāpēc ir svarīgi, lai nenotiktu nepienācīga koncentrācija un lai mazi uzņēmumi, sievietes, jaunieši, kas gribētu kļūt par lauksaimniekiem, varētu to panākt. Un tagad lūdzu Marija Hoibuša nākamā runātāja. Paldies, priekšādātāja kungs, paldies Marijai Noihlerei par šo ziņojumu. Viņa tiešām ļoti iekļaujoši ir sadarbojusies ar visām uh, politiskajām grupām ir panākusi labus kompromisus. Ir skaidrs, ka lauksaimniecības zemē ka Eiropā tiek koncentrēta, un ir arī absolūti skaidrs, ka nacionālajā līmenī šie jautājumi jārisina ar likumdošanas normām. Tomēr Eiropas politika šajā jomā arī tiek iekļauta. Pieminēšu lauksaimniecības politiku, kā jau tika runāts reģionālā attīstība, finanšu politika, visas šīs politikas ietekmē uh, jautājumus par to, kuram ir piekļuva lauksaimniecības zemē, kādas notiek spekulācijas un kā tiek izmantot lauksaimniecības zeme. Mums ir jāpasaka, ka zeme ir uh, pamats ne tikai zemniekiem, un mēs zemnieki ražojam iekšējam tirgum, un mums ir jāpārdot uh, mūsu preces šajā iekšējā tirgū, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība nāktu klajā ar vadlīdnijām, kas uh, lauksaimniekiem nodrošinātu pienācīgu, uh, pienācīgu aizsardzību, lai mēs varētu nodrošināt sev iztiku visiem. Uh, liels paldies! Tagad lūdzu Kristīna Morvaja. Szépen történelmi jelentőségűnek tart. Liels paldies, priekšādātāji! Šis ziņums, manuprāt, vēsturiski ir ļoti nozīmīgs. Nu, te, te konstatēts, ka zemes īpašumi un eh, nav nekas cits kā vietējo iedzīvotāju tiesības dzīvot uz vietas un ražot veselīgu pārtiku. Turklāt tur tiek teikts, ka šī ziņojuma mērķis nav ļaut zemē kļūt par spekulēšanas objektu un kapitāla maksimizēšanas instrumentu. Eiropas sistēma gan šobrīd šāda veida darbības tikai veicina. Un te nu gribu vaicāt Ettinger kungam un referentai, vai viņas ies arī soli tālāk un izdarīs secinājums šī procesa rezultātā par to, ka brīva kapitāla aprita kā princips arī ir jāmaina. Nu, piemēram, Ungārijas iestāšanās līgumā arī būtu šeit jāietver ierobežojušas normas, paredzot, ka zeme gal galā nevar būt daļa no brīvas kapitāla pārvietošanās principa. Gaidu jūs atbildu šo jautājumu. Paldies, saka priekšsēdētājs tālāk Lopes Bermeho kundze. Gracias, presidente. Lamento, ka este debate. Lielas paldies, priekšsēdētāji nu, tiešām ārkārtīgi skumji, ka debats par tiesībām uz zemi piena notiek tik ārkārtīgi vēl nakts vidu. Mēs taču runājam par ļoti būtisku jautājumu visai Eiropai. Spānijā mēs ciešam no šīs problēmas, jo ir daudz tādas zemes gabali, kas ir pamesti šobrīd, un zeme ir ļoti fragmentēta. Tā nevar tā saskaņoti piederēt saimniecībām. Dienvidos zeme ir koncentrēta koncentrētos apmēros lielu zemes īpašnieku rokās, viņi eh, pelna no KLP līdzekļiem un eh, ref referentē šeit vajadzēja ziņojumā runāt arī par to, cik nozīmīgs ir KLP, jeb kopēja lauksaimniecības politika un tās līdzekļi šajā kopējā situācijā, un arī tās ietvaros vajadzētu cīnīties pret zemes koncentrēšanos lielu uzņēmumu rokās. Nedrīkst būt tā, ka zeme nevar nekā piederēt tiem cilvēkiem, kas to apstrādā. Lauksaimniecības uh, pamatprincips taču ir tāds, ka mums jāsaglabā šī lauku reģionu pati rakstura īpašība. Godātie kolēģi, turpina priekšādā šķiet, ka mēs jau esam pārsnieguši mums atvēlēto laiku brīvā mikrofona procedūrai, tāpēc debats noslēgšu šobrīd. Un es atvainojos visiem tiem astoņiem runātājiem, kas vēlējās uzstāties brīvā mikrofona ietvaros, bet mums nebija iespējas viņiem dot vārdu. Tagad došu vārdu komisāri jums, lūdzu. Priekšādātā kungs, godāmie deputāti, Es vēlētos sirsnīgi pateikties eh, deputātei Noihlai un viņas kolēģiem, kas ar šo ziņu, ziņojumu, manuprāt, ir sagatavojuši ļoti svarīgu analīzi par lauksaimniecības eh, zemes platību, īpašumtiesībām un izmantošanu Eiropas Savienībā. Tāpat eh, šī dokumentācija ir nodota arī komisijai. Zeme ir uh, ļoti nozīmīga tautsēmniecībā, un tā pilda arī sabiedrībai svarīgas funkcijas. Lauksaimniecības un arī mežsaimniecības uh, zemju īpašumtiesības, kā arī nekustamā īpašuma īpašumtiesības um, rada stabilizāciju mūsu pilsoņiem. Līdz ar to tas ļauj arī dokumentēt uh, to, kas valdā mūsu pašvaldībās, reģionos un arī visā Eiropas Savienībā. Protams, mums ir jādomā par um, lauksaimniecību un par nākamā gada budžetu šajā sakarā. Šeit mēs varam izdarīt vienu secinājumu. Mums uh, ir jāredz uh, perspektīvas uh, visiem lauksaimniekiem uh, tuvākajā nākotnē. Uh, Un tāpat arī mums ir jādomā par koncentrēšanos pārtikas produktu industrijā. Šeit mums ir jārādā perspektīvas nelielajiem lauksaimniekiem. Redzam, ka šeit pastāv konflikts starp mērķiem. No vienas puses, protams, kā Eiropas Savienības tiesībās ir paredzētas, paredzēta investīcija brīvība. Uh, Ik viens mazs vai liels drīkst investēt precēs. Tas eh, nozīmē, ka Eiropas Savienības pilsoņi var to darīt eh, savā valstī, citās dalību valstīs un arī trešajās valstīs. Šis, protams, ir eh, dalību valstu jautājums. Šeit parādās iespēja vērsties pret zemes koncentrēšanos un arī pret spekulatīviem pasākumiem. Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt zinām aizsardzību lauksaimniecības platībām. Protams, mums ir jāņem vērā Eiropas Savienības tiesības. Pēdējos gados mēs esam konsultējušies ar dalību valstīm, lai kopā ar šīm valstīm un arī ar reģioniem atrastu veidu, kā nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus, kas savukārt būtu saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām. Tātad Mēs eh, nedrīkstam šeit mm, pieļaut nec tiešu, nec netiešu diskrimināciju. Es eh, redzu, ka jūsu ziņojums ir tāds kā turpinājums šīm konsultācijām ar dalību valstīm. Noteikti, ka sekos tālākas sarunas ar jums un arī ar dalību valstu pārstāvjiem. Es Domāšu eh, par šiem jautājumiem un vērsīšu arī pārējo komisāru uzmanību, lai tālākie budžeti un daudzgad finanšu plāni tiktu sagatavot atbilstoši. Paldies, komisār!